tika iesniegti nekādi iebildumi, un līdz ar to šīs papildinājums tiek apstiprināts. Atbilstoši 87. A pantam, 6. punktam reglamentā eh, priekšsēdētāju konference paziņo, ka nav arī iebildumu pret uh, Envi komitejas ieteikumu lēmumam nepiedalīties, um, tad nebalsot par īstenošanas pasākumiem procedūrā ar uh, pārbaudi. Runa ir par komisijas regulu uh, grozīt uh, regulu 124 2011 par uh, dzīvnieku izcelsmes produktu importu no Bosnijas Hercegovinas. Šie ieteikumi tiks pieņemti, ja neviena politiskā grupa vai vismaz 40 deputāti 24 stundu laikā neiebildīs. Arī ja šādu iebildumu nebūs, tad e, šīs ieteikums uh, tiks izbalsots un tiks pieņemts. To jūs atradīsiet uh, e, mā, mūsu sesijas mājaslapā. Un, lūk, tie bija divi priekšstādāja paziņojumi. Tagad pievērsīsimies nākamajam darba kārtības punktam. Padomis un komisijas paziņojumi par projektu Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas līgumam. par autortiesību